Herr Präsident! Delegiere aus dem Weg. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen, meine Damen und Herren? Cenītās dāmas, godātie kungi, lūdzu, ieņemiet vietas. 12. februārī pārtrauktā sēde tiek atkal atsākta. Pasludinu sēdi par atsāktu. Protokolu un pieņemtie sēdes protokolu 12 februāra, tas, kas notika 12. februārī, ir pieejami vai kāds iebilst?